Tā ir paziņojumi. Padomi. Saskaņā 157. reglamenta pantu ir pieņemts šāds ietie, iesniegums. Saskaņā padomis lēmumu par grozījumu 11. 2000. gada regulu grozīšanu saskaņā 2007 Eiroatom lēmumu 437 par Eiropas Savienības kopienu. Tas, protams, ir tāds īpašs nosaukums, bet tur ir, protams, paslēpts ļoti nozīmīgs jautājums. Par to, kādā veidā dalībvalstis veic iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Tā kā šis jautājums ir izteikts steidzamības kārtā, tad to izskatīsim rīt 9 no rīta. Saskaņā ar 105. reglamenta pantu, 6. punktu. Esmu saņēmuši šādu ekonu komitejas priekš